uzticēts uh, dienestiem, un mēs uh, nepieņēmām Kamala Konga lūgumu. Es atvainojos uh, Karima kungu, nē, es došu Kalamu, Kamalu kungam vārdu, uh, prezentēt ziņojumu, un tad dosim vārdu uh, komisāram, un mēs šeit skatām Eiropas Savienības un Indijas brīvās tirzniecības nolīgumu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, es saprotu, ka te ir bijis tāds sajukums, esmu ilgu laiku eh, pavadījis šajā parlamentā. Uh, Uh, sakot, ka es neesmu Karim kungs un es esmu Kamal kungs, un uh, tāpēc laikam ir interesanti uzklausīt Kalim kungu, uh, kad viņš runā par Karim kungu ziņojumu, bet mans kolēģis nevar šodien ierasties. Uh, viņa ziņojumā ir runa par uh, pakalpojumu preču uh, tirzniecību un investīcijām un uh, kas uh, ir izveidots kā uh, alternatīvā rezolūcija no vairākām grupām, un tā tika iesniegta, jo šajā ziņojumā sākotnēji bija um, protekcionistisks klauzuls, un alternatīvā rezolūcija uzsver liberalizāciju, ko tā dod šādai valstī kā Indijai. Uh, Eiropas Savienība un Indija 2007. gada jūnijā ir sāka, sāka sarunas par to, kas tagad ir brīvās tiesniecības nolīgums, un ziņojumā ir aicināts noslēgt līdzsvarotu brīvās tiesniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indiju, kas uzlabotu tirgus pieeju daudzās preču un pakalpojumu jomās. Šeit ir jābūt caurskatāmībai un nosacījumiem. Uh, un eh, jāparāds arī sanitārie standarti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, tirzniecības sveicināšana un muitas noteikumi. Galvenie punkti ziņojumi saka, ka ja mēs paraugāmies uz preču tirzniecību, tad eh, šeit tiek piemēroti tarifi un līdzīgi kā citām Āzijas valstīm. Un tagad ir 14,5% salīdzinot tiem ar vidējo, kas ir 4,1%. Bet šeit ir runa arī par Indijas bažām, par um, dažādiem sertifikātiem, kas ir vajadzīgi, lai eksportētu pārtiku uz Eiropas Savienības tirgu, un šie uh, jautājumi ir jāatrisina jaunajā noliegumā. Šeit ir runa arī par to, ka pakalpojumu liberalizācijai nevajadzētu skart, eh, tātad kavēt pakalpojumu sniegšanu, bet mums vajadzētu arī atzīt, ka bieži vien eh, valsts nespēj sniegt tās augtos sabiedriskos pakalpojumus un būtu jāatzīst, ka nevalstiskajiem organizācijām un privātiem sektoram ir būtiska loma eh, sniedzot sabiedriskos pakalpojumus, jo īpaši tad, ja valsts pats, pati to nespēj sniegt, bieži vien līdzekļu trūkuma dēļ. Uh, Pakalpojumu tirzniecība ir ļoti nelīdzsvarota. Mēs eh, eksportējam 1,1% eh, mūsu pakalpojumus Indiju un, un otrs puses tas ir 9%. Indija ir jānodrošina datu aizsardzības likumdošana, lai nodrošinātu to, ka mūsu pakalpojumu tiesniecībā mēs varam uzticēties eh, tam, ka Indijas uzņēmumi var apstrādāt eh, lielus apjomus datu, bet šobrīd ir bāžas par datu aizsardzību. Eiropas Savienība arī atzīst, ka investīciju sadaļas, kur ir runa par kapitālu kustību un mēs ieviešam kapitālu kontroli, mēs negribētu, lai komisija ievieš šādas klauzulas, jo Eh, ir jācīnās eh, pret finanšu krīzes ietekmi nabadzīgākajās valstīs. Mēs atbalstām Indijas apņemšanos aizstāvēt uh, in, intelektuālo uh, īpašumu, bet mums visiem būtu jāapzinās, ka pārāk uh, daudz pienākumi uh, Eh, veselības aprūpas jomā var novest pie tā, ka cilvēkiem nabadzīgākajās valstīs nav pieejami medikamenti, jo šajās valstīs nav iespējams ražot eh, medikamentus ar visiem šiem pienākumiem. Un tagad ir eh, ilgspējīgas attīstības sadaļa, kas ir būtiska sadaļa jebkurā nolīgumā. Mums vajadzētu atzīt, ka uh, ir bāža šajā parlamentā par vides uh, eh, likumdošanu un citām līdzīgām, jo mums vajadzētu tai pašā laikā atzīt, ka uh, mums jāmēģina uh, rast līdzsvars starp tirzniecības uh, darba apstākļu un citiem nolīgumiem. Dažkārt šis līdzsvars nav tiešām līdzsvars, un mēs nonākam uh, Eh, tādā eh, gadījumā, kad tirzniecība ir sliktākā situācijā, un tas noved nabadzīgākās valstis vēl nabadzīgākā situācijā, jo uzņēmējiem šajās valstīs nav iespējas attīstīties. Paldies! Mišel. Mišel, kungs, lūdzu. Gribētu pateikties Eiropas parlamentam par izrādīto uh, uzmanību attiecībā uz šo brīvās uh, tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Indiju. Kā Kamalkungs uzsver un arī starptautiskās tirdzniecības komiteja to uzsver un, protams, jāuzsver, ka viņi ļoti labi un dziļi ir strādājuši. Tā tiek uzsvērta šī darba nozīmība. Apmaiņa ar parlamentu ir bijusi ļoti apjomīga, rezolūcijas projektā praktiski tiek izdiskutēti visi aspekti, kādi ir bijuši diskutēti sarunās starp Eiropas Savienību un Indiju. Tas ir papildus instruments mums šajās sarunās par tir, brīvā tirdzniecību. Nozīmīgi ir atcerēties šo kopainu un šo sarežģīto mm, situāciju, uh, ieskaitot arī noslēgtos līgumus un arī to, ka divas būtiskākās uh, jomas uh, mūsu sadarbībā tiek aktīvi diskusētas. Uh, Mūsu līguma mērķis ir uh, ambiciozs, mēs vēlamies būs ieguvēji abās pusēs, gan ES, gan Indija. Jo lielāks mūsu ambīcijas, jo labāks ekonomiskais guvums gan ES, gan Indijai. Tas ir viens no būtiskākajiem secinājumiem, ir jābūt ilgtspējīgai attīstībai. Mēs to apzināmies sarunās. Mēs norādām uz šo ilgtspējīgo attīstību attīstību, kā arī uz ietekmi sociālā un ekonomikas jomā un to, kas ir nepieciešams darīt uh, papildus. Šis līgums pat laban ir mm, gala diskusiju fāzē, būs pieejams aprīlī. Un īsumā mm, pastāstīšu par sarunām. Sarunas uh, Sākās 2007. gadā, 7. sēde notika pagājušajā nedēļā Delī, 17. martā. Un mm, aprīlī būs vēlēšanas Indijā, un pēc Eiropadomas pēdējiem secinājumiem mēs redzam, ka ir panākts progress visās jomās, par kurām diskutējam, bet ir nepieciešams vēl padziļināts darbs. Sarunas ir bijušas ļoti veiksmīgas pakalpojumu jomā. Teksts ir finalizēts praktiski visās jomās. Vēlos pateikties komisijai, komitejai, referentam. Mums ir bijusi iespēja ļoti efektīvi sadarboties ar parlamentu. Paldies! Lielas paldies! Esam paredzējuši balsot par šo ziņojumu ceturtdien. Bet, Celikundze, es atvainojos, ka jums bija nedaudz jāpagaida, lai uzstātos ar savu ziņojumu, bet tagad jūs varat runāt par pārtiks cenām Eiropā. Lūdzu. Paldies! Pirmām kārtām vēlējos pateikties visiem manas komisijas.